Mes chers collègues, bonjour! Labākie kolēģi, labrīt! Lengrīn kungs, vai jūs ko gribat, gribat sacīt? Lūdzu. Paldies. Man ir kaut kas sakāms. Lūdzu, ieklausieties. Lieta tāda, ka mūsu ir daudz tādu, kas ieroda šeit laiks, un es te sēžu vēl piecas minūtes pirms ir paredzēts sākt balsošanu. Es esmu gatavs balsot. Bet piecas minūtes pēc tam, kad bija paredzēts sākt balto, balsojumu, ierodas priekšsēdētāji, un tad viņa tur ietur brokastis, un cilvēki turpina nākt uz sēdes telpu. Man šķiet, tas ir ļoti augstprātīgi un necienīgi pret tiem, kas ierodas šeit laikā, kad uh, Sēde ir izsludināta pulksten deviņos. Jūs nevarat nākt desmit minūtes vēlāk. Tas vienkārši necienīgi. Es atvainojos. Monsieur Lundgren, je prends. Grēna kungs, es ņemu vērā jūsu komentāru, saka priekšsādātā šī apsvaruma dēļ. Sāksim darbu tūlīt pat. Allez! La communication de la... Priekšsēdētājs paziņoja par koordinātoru sanāksmē pieņemtiem lēmumiem. 20. jūnija koordinātoru sanāksmes laikā tika pieņemt lēmumi. Uh, tie ir mm, piefiksēti un eh, protokols jums ir izplatīts. Lēmumi ir pieņemti. Pirms sāksim baltot, ir paziņojums no tulkiem. Tulki, jūs varat nolasīt sniegt savu paziņojumu. Nu, jau ir mūsu protesta akcijas 17. diena, un administrācija vēl ar vienu nav rēģējusi. Līdz ar to mēs ar vienu neturpināsim tulkot pēc oficiālā sanāksmes beigu laika. Tulkojums beigsies 12.30. Paldies, saka priekšsādātāji. Jāievēro sēdēja atvēlētais laiks un jāievēro arī tulku darba noteikumi, tātad pēc 12.30 tulkojums vairs nebūs pieejams. Sāksim balsojumu. Celsē pasažieru tiesības un pienākumu balsojums par šo dokumentu ir pārliks vēlāk laika, līdz ar to tagad balsosim par Ujēleri kunga ziņojumu Eiropa kustībā ES nākotnes mobilitātes programmu. Sākam tūlīt pat. Vispirms pārbaudīsim balsošanas iekārt darbību un vai ir kvorums. Lūdzu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Ļoti labi ir pietieko, pietiekams skaits sociālistu, zaļo un alde. Pirmais kompromiss, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums. Es atvainojos, saka priekšstata. Otrais kompromiss par, pret, par, tagad pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? 33. grozījums. Kas par pret atturas pieņemts? Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 40. Es atvainojos, saka priekšstādā. Piektais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim. Balsosim elektroniski. 40 par 40. grozījumu sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. 43. grozījums. Kas par? Pret. Atturis. Pieņemts Šiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Balsosim elektroniski par 43. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. 45. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems.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 Jūs vēlaties pārbaudīt. Labi. Sākam balsot elektroniski par 50. grozījumu. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, noraidīts. C'est pour voir si vous êtes un peu réveillé. Es vienkārši gribēju pārbaudīt, vai jūs vispār esat pamodušies. Esat pamodušies šorīt. Lieliski. Tātad 50. grozījums ir noraidīts. 7. kompromis grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 53. grozījums, kas par pret atturas nav skaidrs, pārvaldīsim elektroniski. 53. grozījums, sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņems. Astotais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. NV 3, kas par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. 68. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 71. grozījums, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. 13. kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. NV 12, kas par, pret, atturas, pieņemts. NV 13, kas par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 90, 87. Eh, grozījums, kas par 87. kas par pret atturas pieņemts. 16. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 89. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 95. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 93. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 99. grozījums, kas par pret atturas noraidīts pieņemts. 18. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 111. grozījums. 111. grozījums. Kas par pret atturas noraidīts? NV1 noraidīts. Tātad NV11. Kas par pret atturas pieņemts? 23. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? 24. kompromiss, kas par pret atturas pieņems. 25. kompromiss, kas par pret atturas pieņems. 26. kompromiss, kas par 26. kompromiss, kas par pret atturas pieņems. NV7, kas par pret pret atturas pieņemts. NV 19, kas par pret atturas pieņemts. NV 20, kas par pret atturas pieņemts. NV 22, kas par pret atturas pieņemts. NV 16, kas par pret atturas pieņemts. NV 23, kas par pret Qui est contre? Pret. Atturas. Noraidīts. 27. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 127. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 132. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts nav saprotams. Balsosim elektroniski par 132. grozījumu. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. Kas par? Simt trīsdesmit trešais, kas par pret atturas pieņemts 138. kas par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 140. kas par pret atturas pieņemts. 141. kas par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret pret atturas pieņems. Sestais grozījums, kas par pret atturas pieņems. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņems. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņems. Envi. Tad vairs nav spēkā. 29. kompromiss. Kas par? pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmitais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 31. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 19. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu viņam kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts 31 balss par 2 pret.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 Alors, je vais demander, est-ce que notre... Ismail? Euh, vai mūsu referents ir klātsoši? Izmēl, vai tu tas esi? Allez, nous allons reprendre nos travaux. Atsāksim darbu. Un līdz ar eh, to esam nonākuši līdz komisijas eh, prezentācijai eh, par priekšlikumu nodibināt Eiropas darba iestādi. Kā jūs to zināt, tad Junkerkungs savā uzrunā Savienībai ir ierosinājis eh, šādas eh, darba iestādes izveidi, eh, lai būtu iespējams uzlabot Savienības noteikumu piemērošanu darba un sociālo lietu jomā. Un Eiropas komisija prezentēja savu likumdošanas priešakumu 18. gada pavasarī. Un šī darba iestāde būs ļoti svarīga, piemērojot sociālos noteikumus īpaši transporta nozarē. Un, protams, ka tas attiecās arī arī uz um, vadīšanas laiku, kabatāžas uh, jautājumiem, uh, un tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Un uh, tā ir daļa no mobilitātes pakotnes, par to mēs nesen arī balsojām. Un šī iemesla dēļ mūsu, mūsu komiteja strādā pie šī svarīgā priekšlikuma, un Šodien um, mēs sāksim diskusijas par šo priešakumu un no sākuma uzklausīsim Eiropas komisijas eh, prezentāciju. Un tagad es vēlos eh, dot vārdu komisijas pārstāvim Žokungam. Es jums dotu vārdu uz desmit minūtēm, lai jūs varētu paskaidrot, kā veicas darbs pie šīs nākotnes darba iestādes. Un pēc eh, tam eh, sāksim eh, diskusijas ar referentu un ēnu referentu. Lūdzu, komisija tiek dots vārds uz desmit minūtēm. Bonjour à tous. It is my pleasure this morning to present you the main. Labrīt, eh, man eh, šodien ir eh, tas prieks jums prezentēt komisijas priešikumu par Eiropas darba iestādes izveidi. Jāsaka, ka ir būtiski paturēt prātā to, ka tas ir tāds priešikums, kas ir daļa no plašāka politiska konteksta, lai veicinātu ne tikai iekšējo tirgu, tātad, jo sevišķi ņemot vērā Eh, darbiniekus, un eh, komisija ir izstrādājusi vairākus eh, priekšlikumus, lai šis mērķis tiktu sasniegts. Un kā jūs to varat redzēt šajā slaidā, piemēram, darbinieku norīkošanas darbā direktīva, un tā, tā tiek pārskatīti sociālie noteikumi, uh, Ļoti e, svarīgs ir 17. E, e, gadā lēmums par Eiropas sociālo tiesību pilāru, kur ir noteikti pamata principi tiesībām un kā atbalstīt labi funkcionējošus darba tirgus. Un mobilitātes pakotni viens es jau minēju, mēs pie tās daudz strādājam Ja man vajadzētu rezumēt eh, šo mobilitātes eh, pakotnes eh, viens saturu, tad es noteikti izmantotu terminu īsenošanu. Un 18. gada mārtā um, ehm, izstrādājām sociālā godīguma pakotni. Daļa no šīs pakotnes ir priekšlikums izstrādāta darba iestādi. Un tā būtu operatīvs instruments, kā uzlabot īsenošanu. Es neiedziļināšos pārāk daudz skaitļos. Jūs noteikti zināt, cik eh, svarīga ir eh, pārobežu um, darba eh, mobilitāte, kas ir aizvien pieaugusi laika gaitā. 17. gadā bija vairāk nekā 17 miljoni cilvēki, kuri uh, dzīvoja uh, vai strādāja valstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Un šādā kontekstā uh, no, norīkošana ir lielā mērā pieauguš, pieaugusi. Tātad par 68% no 2010. gada līdz 16. gadam. Un līdz ar to mums ir šis likumdošanas priešakums, lai izveidotu darba iestādi. Un eh, pirmais jautājums, eh, kas eh, ir iestāde? Tā ir, ir aģentūra. Un tik tiešām, ja mēs skatāmies uz šo te dibināšanas regulu šeit pamata princips, kas ir attīstīts pieejā, par kuru vienojās institūcijas 2012. gadā. Un tas ir arī likumiskais pamats Eh, un eh, te varat eh, atrast dažādus pāntus - 46, 62, un tie attiecās uz darbinieku brīvu pārvietošanos un sociālās ko drošības koordināciju. Un tad arī 91. pāns, tur savukārt runa ir par transportu politiku Eiropas Sanības līgumos. Un tātad tādā veidā tiek atbalstīts transporta jautājums šeit. Nu, ja mēs raugāmies uz pirmo pāntu, e, šeit nav iekļauts e, transports, e, te ir ļoti plašs aptvērums iestādēm, kuras ir atbildīgas par sociālās apdrošināšanas sistēmu koordināciju. Tas ir eh, tieši tāpēc, eh, mūsuprāt, nebūtu prātīgi. Ja eh, būtu šāds aktivitāšu saraksts šajā regulā, mums ir nepieciešama elastība laika gaitā. Un, ja mēs skatāmies uz astoto apsvērumu punktu šajā priekšlikumā, tur savukārt var redzēt skaidru atsauci uz ceļu transportu, jo sevišķi, un tas nav slēgts saraksts 1071 regulā par piekļuvu profesijai, sociālā likumdošana. Eh, tur ir runa arī par mm, turpmāko lek eh, speciālis saistībā ar darbinieku norīkošanu darbā. Un tālāk eh, iestādes mērķi. Šeit es runāšu par iestādes uzdevumiem. Pirmkārt, vienkāršāka piekļuva informācijai. Tas ir svarīgi. Un tas ir pirmais solis, lai būtu laba īstenošana un lai garantētu to, ka darbinieki un darba devēji labi saprot savas tiesības un pienākumus. Nākamais mērķis ir stiprināt sadarbību. Eh, tas ir pamata mērķis eh, mobilitātes eh, pakotē viens, un tas ir arī mērķis, lai būtu sadarbības ar dalībvalstīm un tagad uzdevumi. Šeit es centīšos izcelt to, ko tas nozīmē saistībā ar uzdevumiem ceļa transportā. Un, pirmie komentāri. Pirmkārt iestādai nevajadzētu uh, uzņemties uh, nacionālo iestāžu uh, mm, uzdevumus. Tā ir dalībvalstu atbildība. Garantēt īstenošanu tas ir noteikts judikatūrā tādā ziņā, ka iestāde papildinās dalību valstu darbību. Un tad nākamais komentārs, sākotnējais, ko iespējams kritizēsiet, Mm, tātad eh, iespējams eh, tātad šī mm, loma, eh, mēs nedomājam, ka mēs varam būt veiksmīgi uzspiežot sadarbību. Sadarbība darbosies tad, ja mēs varam pierādīt, ka iesādēja pievienotā vērtība. Un tad attiecībā uz uzdevumu, tātad šo piekļuvu informācijai, ko tas nozīmē ceļu transportam. Es jums varu sniegt vairākus piemērus. Piemēram, tātad e, informācijas ievākšana e, ceļu e, transportā, to būtu iespējams publicēt vienotā digitālā vietnē, un tur varētu sniegt arī vadlīnijas, kā varētu strādāt ar ceļu transporta likumdošanu, un varētu arī izveidot vienas vietas pieturu, lai atbalstītu ceļu transporta darbiniekus. Un tad nākamais uzdevums, kas ir ļoti svarīgs īstenošanai. Um, ELA uh, sniegtu uh, atbalstu nacionālajām iestādēm. Uh, ko tas varētu nozīmēt ceļu transportām? Būtu iespējams veicināt to, ka dati un pieredze tiek apmainīti. Iestāde varētu organizēt regulāru sadarbību sanāksmes starp nacionālajām iestādēm. Kā jūs to zināt, tā digitalizācija ir ļoti svarīga arī īstenošanai. Un šeit Ela varētu palīdzēt īstenojot digitālas datubāzes informācijas apmaiņai. Tātad trešais uh, uzdevums, uh, kas ir svarīgs uh, ceļa transportām, uh, tam, uh, ka tiek organizētas uh, vienotas uh, pārobežu inspekcijas. Tas jau ir iekļauts sociāla likumdošanā. Dalībvalstīm ir pienākums organizēt uh, vismaz uh, sešas uh, pārbaudas pēc kārtas, bet uh, jūs zināt, ka tikai pusi no dalībvalstīm var uh, panākt šo uh, mērķi, uh, ka ir uh, seši, uh, sešas sarīkotas uh, pārbaudas. Tas varētu palīdzēt uh, dalībvalstīm šādas uh, pārbaudas veikt. Tālāk. Uh, Analīze un riska izvērtējums. Parasti tas ir aģentūra uzdevums izveidot ekspertīzi konkrētā jomā, un viņiem ir ļoti svarīgais uzdevums ceļu transportā, jo likumdošana ir ļoti sarežģīta. Uh, un ļoti bieži uh, ir atšķirīgas interpretācijas dalību valstu vidū. Līdz ar eh, to ELA varētu uh, eh, izvērtot kopīgu pieeju uh, par uh, vienotu izpratni, kā uh, interpretēt Eiropas Savienības likumdošanu. Tālāk apsāts uh, veidošana nacionālajām uh, iestādēm. Ja jūs atceraties uh, ietekmes uh, novērtējumu, uh, tad uh, tur. Uh, ir uh, redzams uh, Eh, eh, ka dalībvalstīm ir nepieciešams šāds atbalsts, un līdz ar to varētu būt efektīvāka kontrole, organizējot apmācības eh, programmas īstenotājiem. Tālāk sastais uzdevums - mediācija dalībvalstu vidū gadījumos, kad rodas konflikti, un septītais uzdevums tas ir uzdevums, kas ir jāveic krīzes apstākļos. Tālāk pārvaldība. Šeit vēlos izcelt divus svarīgus aspektus. Kādi būs resursi? Uh, iestādē, ko ir ierosinājusi komisija, e, ierosinām, ka vajadzētu būt 144 darbiniekiem, e, to e, skaitā arī dalī, darbiniekiem, kas nāk no dalībvalstīm, un budžets būtu 51 miljonus. ir jāapzinās eh, tas, eh, ka eh, mēs esam diezgan optimistiski noskaņoti par šīs iestādes izveidi, un tas nozīmē, ka mēs varam arī rīkoties saistībā ar budžetu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi komisijai, lai būtu cieši iesaiste. Iesaistītajām pusēm, to grupām To skaitā arī no ceļu transporta, tātad eh, tas, ka tiek iesaistīti sociālajie partneri, tādā ziņā, ka eh, mums eh, būs grupa ar sešiem pārstāvjiem. Trīs no arotbiedrībām, bet trīs no uzņēmējiem. Un šai grupai būtu padomu došanas funkcija, tā sniegtu atzinumus iestādē. Un tagad pēdējais slaids manā prezentācijā. Šeit, kā mēs to zinām, Un kā jau teicu savas prezentācijas sākumā, šis uh, priešlikums uh, tika izstrādāts uh, komisijā 13. martā. Un šobrīd ir, šodien ir EXCO padome un Bulgārijas prezidentūra ir sagatavojusi progresa ziņojumu. Par to diskutēs ministri. Parlamenta līmenī, kā jūs to zināt, tad šīs darbs jau notiek. Nodarbinātības komiteja ir izvirzījusi referentu Lenārsa kungu. Un uh, viņš ir plānots eh, balsojums nodarbinātības eh, komitejā rudenī. Principā oktobrī tādā ziņā, ka varētu būt balsojums plenārsēdē joprojām šī gada ietvaros. Līdz ar to komisijas mērķis, lai tātad lēmums tika pieņemts šī parlamenta sasaukuma laikā, kā jau teicu, tad mums ir budžets, kurš ir rezervēts 2019. gadām, līdz ar to mēs esam gatavi uzsākt šo gatavošanās darbu. Līdz ar to kopumā viss ir atkarīgs no Austrijas prezidentūras ambīcijām panākt uh, vispārējo pieeju par eh, šo uh, dokumentu. Un ļoti svarīgi ir arī tas, ka esam jau izveidojuši uh, padomu devēju grupu. Uh, tā nav vieta, kur vest uh, sarunas uh, par šo priešakumu. Par to ir jāvada sarunas uh, uh, padomē un parlamentam, bet uh, šīs padomu devēju grupas mērķis ir sagatavot. Uh, visas praktiskos aspektus, operatīvos aspektus, lai būtu iespējams izveidot iestādi. Tas viss. Eh, tie ir galvenie punkti šajā priekšlikumā. Eh, protams, eh, ka mēs ļoti labprāt uzklausīsim jūsu reakciju, atbildēsim uz jautājumiem, ja tāda rodās. Paldies! Paldies, Ležā kungam! Tagad būs debates, un pirmais uzstāsies Ismēls Ertuks. Lūdzu! jo mūsu referents nevarēja ierasties. Labrīt, paldies! Mihāls Deķēns ir mans kolēģis, viņš ir referents, bet šodien viņš nevarēja ierasties, tādēļ es uh, jūs iepazīstināšu ar viņa teikto. Tas būs vācu valodā. Paldies komisijas pārstāvim par šo izklāstu, dārgie kolēģi! Deķena kungs vēlas atvainoties, ka viņš pats šodien nevarēja ierasties uh, un nevarēja uh, pastāstīt savu viedokli transporta un turisma komitejā. Viņš tagad tieši uzstājas konferencē, kas ir veltīta sociālai Eiropai. Uh, Bet arī šeit šodien mēs runājam par sociālu Eiropu, par to, kā vienoto tirgu, kas ir lielākie Eiropas Savienības panākumi, padarīt sociālāku un iekļaujošāku. Junkar kungs savā runā pagājušā gada septembrī, runājot par Eiropas Savienību, teica, kādēļ ir banku uzraudzības iestāde, kam ir jāvēro, kā bankas ievēro savus standarts, bet kādēļ nav tādas kopīgas darba iestādes, kas varētu uh, pievērst uzmanību sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem Eiropas Savienībā. Deķena kungs uh, ir ļoti priecīgs, ka varēja sadarboties arī ar kolēģiem no Empel komitejas, kurā viņš ir loceklis, lai varētu šos jautājumus kopīgi iztirzāt. Protams, eh, ir arī atšķirīgi viedokļi, kā labāk eh, veidot šo nodarbinātības sistēmu trīs miljoniem cilvēku, kas ir nodarbināti transporta sektorā. Mums ir jāievēro, kā likumi tiek ievēroti un eh, vai tie patiešām nozīmē uzlabojums cilvēku dzīvē. Eiropas darba iestāde nodarbosies tieši ar uh, to, lai šādi standarti tiktu ievērot, un Teķena kungs to vērtē atzinīgi. Tie, kas strādā transporta sektorā uh, un, piemēram, ir pakļaut regulārām kontrolēm, tās ir atšķirīgas no tām inspekcijām, kas notiek, piemēram, uh, celtniecībā. Ja ir tādas pārobežu aktivitātes, tad ir jābūt arī uh, pārobežu kontrolēm, bet bieži vien nacionālajie kontroli ir jūtas ierobežoti. Uh, Ir arī tā sauktie paskastījuši uzņēmumi, kas uh, vienkārši ir fiktīvi un nepakļaujas nekādiem sankciju mehānismiem. Eiropas darba iestādes galvenajam uzdevumam būtu veicināt sadarbību starp atbildīgajām nacionālajām iestādēm. Tas nozīmē, ka vajadzētu garantēt arī to, ka smago automašīnu šoferi tiek informēti par savām tiesībām un vienmēr ir iesaistīti sociālo konfliktu risināšanā. Problēmas šajā sektorā ir ārkārtīgi daudz šķautņainas, tādēļ Eiropas darba uh, iestādē ir uh, liels uh, tāds uzdevumu spektrs. Protams, ka iestādē nevajadzētu apšaubīt dalību valstu iestāžu kompetences, tā varētu veikt tādu palīdzošu funkciju. ir paredzēts eh, komitejā prezentēt atzinumu 6. septembrī. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 12. septembrim, un mūsu komitejā, transporta komitejā, ir jābalso 9. oktobrī. Deķenkungs gribēja pateikties arī. Uh, MUV ģenerāla direkcijas pārstāvjiem un cer, ka iestāde varēs darboties veiksmīgi. Paldies! Paldies! Un tagad Lukaševskas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ļoti patīk uh, šīs aģentūras saīsinājums. Ēla, tas ir tāds pats kā man vārds. Aģentūrai vajadzēs apkopt inform, apkopot informāciju, tā nu, nekad nevienam nemēģinās likt eh, ceļā šķēršļus, tā rūpēsies par Eiropas vērtību saglabāšanu. Tādēļ es arī varu tikai atbalstīt šādas aģentūras izveidi. Lai gan savā ziņā tas ir arī politisks lēmums. Visi komisijas uzskaitītie mērķi piekļuve informācijai, uh, elektroniskajās datubāzes, apmācība, konsultācijas, palīdzība dalībvalstu iestādēm, tas viss nu dienu ir nepieciešams. uzņēmēji un arī inspektori, darba inspektori bieži vien meklē informāciju par Eiropas saimnības likumdošanu, kas ir atļauts un kas nē katrā dalību valstī. Un šāds aģentūras darbs noteikti varētu arī uh, būt noderīgs, uh, piemēram, lai izvairītos no pārkāpumiem, negribot un lai nenāktos maksāt soda naudu. Es negribu atkārtot jau izskanējušās domas, bet man ir kāds jautājums. Vai uh, jums nav bāžas, ka šī aģentūra varētu uh, darīt darbu, ko jau dara citas aģentūras? Un arī uh, nedaudz pārņemt nacionālo iestāžu darbu. Vai jūs esat jau izvēlušies valsti, kur šī aģentūra atradīsies? vai valstis varēs pieteikties, lai to uzņemtu savā teritorijā. Protams, mums ir jāsagaida arī atzinums, ka tas būs gatavs, mums tas ir jāizlasa, un iespējams, ka iesniegsim grozījumus. Ja šī aģentūra tiks izveidota, tā būs noderīga gan uzņēmējiem, gan darba ņēmējiem. Gan vēlamies, lai tā nāktu par labu arī Eiropas likumu ievērošanai. Paldies! Un tagad Zadajovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es tomēr atļaušos paust tādu skeptiskāku nostāju nekā iepriekšējie runātāji. Nu, man tā šķiet tāda kā darba policija. Ja dalību valstīm ir jāievēro, jāīsteno Eiropas likumdošana, tad ir nepieciešama jauna aģentūra, kas vēros, kā tas tiks darīt, darīts. Mēs par to jau esam apspriedušies citu ziņojumu sakarā un šo iestādi esam jau pieminējuši. Šī iestāde vēl nav izveidota un es ceru, ka tas arī nenotiks. Nu, mēs īstenībā neredzam nekādu pamatojumu šādu iestādi vispār atvērt. Jādomā par subsidaritātes pro procesu ievērošanu. Viss, kas uh, ir saistīts ar transportu, parasti tiek risināts dalību valstu līmenī, un starp dalību valstīm ir pietiekami laba sadarbība, jau komisijas pārstāvs pats to pieminēja. Uh, Nav pilnīgi nekādas vajadzības uh, veidot jaunu iestādu un lai tā uh, kaut kādā veidā mudinātu dalību valsts sadarboties. Tas jau notiek. Un uh, darba inspekcijas jau notiek dalību valsts līmenī. Mēs nevēlamies šīs kompetences sadot kaut kādai Eiropas iestādēji. Tas, protams, nesīs sev līdzi arī augstas administratīvās izmaksas dalību valstīs un jaunās iestādes kompetenču amplitūda mums nav īsti skaidra. Pēc izvērtējuma būs iespējams tās vēl vairāk paplašināt. Un nav pilnīgi nekādu šaubu, ka iestāde vēlēsies piesavināties vairāk kompetenču, jo tas tā notiek allaž, kad kaut kas jauns tiek atvērts. Un kā tad ar harmonizāciju un, piemēram, atalgojumiem? Rezumējot, gribu teikt, ka komisijas priekšlikums – ir mēģinājums kaut kā tikt galā ar to birokrātiju, ko komisija ir radījusi ar savu direktīvu palīdzību. Tātad tad mēģina ierobežot to, ko pati ir darījusi. Nu, vienīgais, kas man patīk, tas ir šis saīsinājums, abreviatūra ELA, ja runājam par šo iestādi. Tagad jautājums komisijai. Kādi ieguvumi jūsu acīs būtu tad MVU, kas darbojas transporta jomā? Mazāk birokrātijas, mazāk aizpildām veidlap vai tieši pretēji uzņēmumiem būs jāgrimst zem vēl smagāka birokrātiskā sloga. Uh, vai iestādē būs tikai eh, šī koordinējošā loma, vai arī tā mēģinās eh, pārņemt eh, dalību valstu inspekciju lomas. Un gribētu arī zināt, kur ir plānots izvietot šo iestādi. Paldies, Zlatovska kungs. Es pati esmu ēnu referents, saka priekšsēdētāji. Paldies par šo prezentāciju. ja mēs runājam par šo um, aģentūru, tai ir jābūt efektīvai, nav par to tā tukši jāpļāpā. Es gribētu teikt, ka katru dienu ir divi miljoni cilvēku uz Eiropas ceļiem, uz Eiropas šosejām. Liežoā kungs, man ir jautājums. Es īstenībā atbalstu aģentūras izveidi. Uh, tā ir nepieciešama un jāparūpējas, lai tā būtu pietiekami efektīva. Pirmais jautājums. Ja, piemēram, kādas valsts valdība nevēlas sadarboties, kas tad notiks? Kādas tam būs sekas? Vai, piemēram, ja Nacionālā aģentūra nevēlēsies to darīt, vai būs kaut kādas sankcijas, jo pagaidām mēs īsti, nu, vispār neko nezinām par to. Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums, kas uh, man šķiet nopietns un nesmu to labi sapratusi. Vai šī aģentūra aizvietos jau citas esošās aģentūras, jo tagad, piemēram, jau darbojas uh, uh, veselības, arotveselības aģentūra? Vai šī aģentūra aizstās jau esošās aģentūras, piemēram, um, Ārodveselība, drošība darba vietā ir aģentūras, kas strādā pie tā. Kā jūs sadarbosieties uh, arī ar uh, fondu, kas um, ir atbildīgs par uh, drošību un labu veselību darba vietā? Jūs pats minējāt, ka šī aģentūra ir saistīta arī ar nodarbinātību. Ko tad jūs eh, darīsiet ar tām valstīm, kurās jau ir šādas aģentūras, eh, kur ir darba inspektori un kas īstenībā eh, cieta no masu atlaišanām un algu samazināšanām pēdējā laikā? Un kā tad jūs varēsiet attaisnot jaunas iestādes radīšanu tieši šajā lauciņā? Un es uzskatu, ka tai nevajadzētu būt kaut kādai parāgu prakses uh, izplatīšanas platformai tikai. Nu, nebūs tā, ka tur būs uh, dalību valstu eksperti, kas tikai apmainīsies viedokļiem un pieredzi. Manās acīs šai aģentūrai ir jārūpēs par Eiropas likumu piemērošanu. Tam ir jābūt aģentūras darbam un kā tad uh, tiks sankcionēti nepaklausīgie un uh, kā tiks pārbaudīts, vai likumi tiek ievērot gan pēc burta, gan pēc gara. Jūs teicāt, ka komisija arī saskata aģentūrā tādu mediācijas aspektu, ka tā varētu vest sarunas starp darba devējiem, ņēmējiem, arotbiedrībām. Bet eh, kuri, piemēram, būs tie trausmas cēlēji, kas uh, teiks par problēmām, kas konstatēts kādā uzņēmumā, kā notiks uh, eh, stīr, strīdu šķiršana un tam līdzīgi? Jūs neko par to neteicāt. Vēl viens jautājums. Kā garantēt, ka aģentūra veiks pat tiešām tādas pamatīgas kontrolas? Jūs taču zināt, kādas ir dalība valsts, kā tās reaģē uz uh, jaunām kontrolēm, jauniem likumiem. Es īsti nesaprotu. Kas būs atbildīgs par kontrolēm? Par to noteikti arī vēl ir jārunā. Es arī nevēlos, lai tā būtu tikai tāda aģentūra pašmērķa vārdā. Bieži vien ar aģentūrām tā notiek, tās tiek izveidotas, bet nu, īpaši nekādam mērķim nekalpo. Liežvā kungs, kā garantēt, lai šī aģentūra būtu efektīva, lai tai būtu sava loma spēlējama? Uh, Ja mēs runājam par digitālo un tehnoloģisko revolūciju, ir ļoti daudz profesijas tas skāris. Tad vajadzētu šo aģentūru arī modernizēt ik pa trim gadiem, jo situācija nu, nestagnē, laiks nestāv uz vietas, un mūsu pasaule arī nestagnē. Paldies, un tagad Bilbao kundze. Gracias, presidenta. Había pedido la palabra, pero no sé. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā es eh, gribēju jau izteikties ātrāk, bet varbūt eh, kāds pārpratums ir noticis. Jūs jau pietiekami labi ilustrējāt, eh, kādēļ ir nepieciešama šāda aģentūra, bet man radās zināmas šaubas, domājot par aģentūras kompetencēm. Patiesībā komisija tās mums vēl tik labi neizklāstīja. Ja mēs runājam par transportu nozari, nosūtīto darbinieku direktīvā tiek pieminēts mehānisms, kas eh, ļauj apmainīties ar eh, informāciju eh, starp dalību valstu iestādēm. Man rodas tāds iespējas, ja ir tāds ad hoc mehānisms, kas jau ir spēkā, kas ļauj sadarboties dalību valstīm, vai patiešām šī aģentūra te varētu vēl kaut kādu papildvērtību piedāvāt? Gēteborgā arī notika vienošanās par sociālo pilāru, neaizmirsīsim to. Esmu gandarīta, ka ir sagatavoti ieteikumi dalību valstīm, bet ja runājam par sociālo pilāru, kādas kompetences aģentūrai tiks piešķirtas, ņemot vērā arī Gēteborgā apstiprināto pīlāru? Un kādi tad būs šīs aģentūras mērķi? Piekļuvi informācijai, vai tā tiks padarīta vienkāršāka? Informācija par nodarbinātību katrā sektorā, katrā valstī. Jūs pieminējāt arī sadarbību. Bet kā labā notiks šī sadarbība, kām tā kalpos? Ja mēs runājam par transportu, Es alaž, uz, esmu uzsvērusi, cik svarīga ir šāda vienas pieturas aģentūra un ka šāda aģentūra ir nepieciešama. Runājot par citiem jautājumiem. Nevar pārņemt tā vienkārši dalībvalstu aģentūru kompetences. Ir jābūt patiesai sadarbībai Es uzskatu, ka informācijas apkopošana, koordinācija, tur ir jābūt kādam, kas uzņems atbildību. Kas tad būs tā struktūra? Ir jābūt patiešām nu, tādai ambiciozākai pieejai. Man tagad izskatās, ka tā būs aģentūra, kas apkopos informāciju, datus, tā nevarēs neko pieprasīt, un dalību valstīm arī nebūs nekādas saistības dalīties informācijā ar šo aģentūru. Es nezinu, kāda būs šī Eiropas papildvērtība, tādēļ ir jāpiešķir vairāk eh, kompetenču aģentūrai. vai komisija ko tādu ir um, paredzējusi, izstrādājot priekšlikumu. Es patiešām gribētu dzirdēt atbildes. Kādēļ nebūtu ambiciozākiem? Vai jums šķiet, ka tas ir iespējams? Vai tas jums būtu paprātām, un vai arī parlaments kaut kā varētu no savas puses palīdzēt, lai būtu tāda stabilāks fundaments? Paldies, Bilbao kundzei! Revodolon kundze. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums ir Eiropas parlamenta cīniņu, ilgstošu cīniņu auglis, eh, lai ievērot visu darbu ņēmē tiesības. Un, ja Eiropas parlaments nebūtu strādājis eh, sociālas Eiropas vārdā, tad arī mēs nebūtu piedzīvojuši šo projektu. Līdz 2018. gada beigām ir paredzēts, ka prasības stāsies spēkā. Vai jums šķiet, ka tas ir realistiski ņemot vērā, cik daudz vēl jāizdara līdz šīs sasaukuma beigām? Priekšlikums vēl ar vienu ir vispār, pārāk vispārīgs par attiecībā uz tā kompetencēm transporta sistēmā un uz transporta nozarē, un es eh, atbalstu Bilbao kundzes sacīto. Tad kāda būs saikne starp šo iestādi un uh, autotransporta reģistru? Šī iestāde neparedz, ka tai būs kaut kāda uh, sankcionējoša iespēja attiecībās ar nacionālajām iestādēm. Varētu būt arī konflikts starp nacionālām iestādēm un šo iestādi ka, piemēram, netiek atbilstošā laikā piegādāta informācija iestādēji. Jā, man šis teksts eh, šiet labs, taču tas ir jāpadara spēcīgāks, mēs kaut ko gribam panākt. Paldies, Vārkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Es domāju, man nebūs tagad jāstāsta, cik svarīgi ir šī aģentūra. Iepriekšējie runātāji to jau pietiekami labi uzsvēra. Ja mēs runājam par aģentūras papildvērtību, tāda nenoliedzami tai būs. Man gan bažas rāda, ka tai būs ārkārtīgi daudz uzdevumu. Iepriekšējie runātāji arī uh, Mm, pieminēja, ka tai nebūs pietiekami daudz um, instrumentu, lai visus šos uzdevumus pietiekami labi veiktu. Tas uh, varbūt tad būtu tāds tīģers ar visai truliem zobiem, ja varam runāt līdzībās. Mani jautājumi arī nedaudz sasaucas ar uh, priekšsēdētājs jautājumiem. Kā varētu uh, garantēt labu sadarbību ar esošajām aģentūrām, vai ir paredzēts, ka darba aģentūra ar tām sadarbosies vai pārņems daļu no to pienākumiem, un kā norisināsies arī kooperācija ar dalību valstīm. Manās acīs tie ir svarīgākie jautājumi. Referents eh, man ir sagādājis nelielu vilšanos, ja pareizi sapratu, viņš teica, ka dalību valstu kompetences netiks apšaubīts, bet man patiesībā liekas, ka tur jau slēpjas visa tā sāls ja mēs piešķiram kompetences aģentūrai, ir jāsaprot, kādas tās tieši būs. Es biju referents par ceturto dzelzceļu pakotni tieši par drošības jautājumiem. Mēs ļoti ilgi cīnījāmies gan par mediāciju, gan par šķīrei tiesām. Ja dalība valstis nevēlas, dalība valsts bieži nevēlas, lai ERAI, Eiropas dzelzceļa aģentūrai, būtu pēdējais vārds strīdos sakāms. Tādēļ šie īstenošanas komponenti man šķiet ārkārtīgi būtiski. Paldies, Baha kungs, Rikē kungs kungs. Oui. <coughs> Euh, es nepievērsīšos debatēs par šo aģentūru. Man ir viens jautājums uzdotams komisijai. Tā kā Eiropas Savienībai nav kompetence parādās līgumā par šo tēmu, vai ir kaut mazākā iespēja, vai ir kāda priekšlikuma nāk klājā priekšlikums, paredzēt kaut kādas izpildu kompetences vai pie, piespiešanas pilnvaras uh, uh, iestādē. Jo tur ir uh, runa par dokumentiem, koordinēšanu, informācijas apmaiņu tā tālāk, bet aģentūrai nav paredzēts uh, kaut, kā, m, mm, kaut kāds nav paredzēts iespējas īstenot sankcijas. Arī kolēģi izteicās līdzīgi. Varbūt varētu paredzēt kaut kādus efektīvākus pasākumus šai iestādē. Paldies, Rikai kungs, neviens nevēlas izteikties, taču Diežoā kungs izskat nedaudz jautājumus, kuriem jums jāatbild. Lūdzu, vārds jums atbildēt, lai jūs uz tiem atbildētu. Paldies! Vispirms esmu piefiksējis mm, plašu atbalstu, taču arī atšķirīgu reakciju, bet katrā ziņā doma ir stiprināt aģentūras kompetenci. Es mēģināšu iziet cauri dažādiem punktiem, kuriem jūs nācāt klāt. Tad pirmkārt jautājums, vai ir pārklāšanās ar citām funkcijām aktivitātēm? Te man divas lietas sakāmas. Pirmkārt, ir darbības, kas ir šīs iestādes pārziņā paredzētas. Un šādas aktivitātes jau veids mūsu kolēģi nodarbinātības ģenerāla direktorātā. Es jau prezentāciju to neminēju, piemēram, ir platforma mm, par nedeklarēto darbu un arī platforma darbā nosūtītajiem darbņēmiem. Tas būs šīs iestādes pārziņā, un iespējams, ka tad darbu varētu optimizēt, tad, ja ar to nodarbojas viena iestāde. Runājot par iespējām um, funkciju um, dublēšanās, um, <laughs> iespējām um, ar nacionālajiem iestādēm, tad uh, sadarbība Arī iestāde var stiprināt nacionālo iestāžu darbību. Runājot par mītni, mēs pat labam eh, tikai esam sākuši diskusijas par to padomē. Taču parastā pieeja, kāda bija 2012. gadā, par to vienojās trīs iestādes, tad šo lēmumu pieņems dalībvalstis. Es saprotu, ka ir arī tādi rezervētā komentāra, Glenas Slabovski kungs. ka, lūk, nav vajadzīgs kooperēt darbības starp dalībvalstīm, jo sadarbība jau ļoti labi darbojas. Ja jūs atsaucat uz vienu punktu manā prezentācijā, tad tur bija pieminēts, ka ir ka bija jāorganizē seši koordinēšanas punkti, bet uh, kontroļu veikšanai tikai trīs dalībvalsts šai lietā iesaisties. Kāds būtu labums maziem vidiem uzņēmumiem? Jā, būs labums, tāpēc, ka mēs mēģinām izveidot uh, racionālāku uh, tiesību aktu īstenošanu, mēs vienkāršojam formālo pusi, administratīvo slogu, uh, izstrādājot tādu viedāku, racionālāku uh, īstenošanu, mm, nodrošinot sadarbību. Priekšstādātājs kundze, jūs uzdevāt daudzas jautājumas. Uh, kas notiek tad, ja dalībvalsts nevēlas, nevēlas sadarboties, koordinēt sadarbību? Jā, tad uh, aģentūrai nav kaut kādu piespiedu. Uh, kompetenču. Ja dalībvalsts atsakās sadarboties kopīgajos kontrolas pasākumos, tad tām ir jāsniedz atbilstoši argumenti, kāpēc tās to nedara. Bet nav iestādēji iespēja kaut kā piespies dalībvalsts rīkoties. Kāda ir saikne vai ietekme uz citām, saikne ar citām aģentām vai ietekme uz tām? Uh, nav ietekmes citām aģentūrām, taču skaidrs, ka šai iestādē ir jāsadarbojas ar daudzām citām aģentūrām. Manā prezentācijā arī minēju, ka mēs jau esam izveidojuši padomdevēju grupu, lai sagatavotu uh, operatīvos aspektus uh, iestādes izveidēji un šajā grupā ir pārstāvētas dalībvalsts, dažādas uh, iesaistītās puses, un arī jau aģentūras, kas darbojas, lai redzētu, kāda būs sadarbība tad, kad eh, šī iestāde tiks izveidot. Jūs runājāt par resursu problēmu dalībvalstīs. Jā, to mēs arī skatījāmies mu, mūsu ietekmes izvērtējumā. Taču aģentūra varētu veicināt resursu labāku izmantošanu, kaut arī šo resursu, ja naudas trūks dalībvalstīs. Aģentūra nebūs tāda, kā iesaldēta, tā attīstīsies. Un tā ir daļa no regulas. Tas ir paredzēts regulā. Pēc pieciem gadiem tiek pārskatīta aģentūras darbība. Tas nenozīmē, ka jau pašā sākumā visam jābūt ārkārtīgi neskaidram. Uh, Un uh, regulas projekta astotajā apsvērumā ir minēts, uh, eh, kā ir pavisam skaidrs norādes par aģentūras darbības jomu. Tā mēs arī uh, vēlējāmies mūsu ģenerāla direktorātā, piemēram, regulā 1071, piemēram, tiek izvirzīta prasība apkarot vēstuļu kastīšu uzņēmums. Tā ir paredzēta arī vesela sistēma sadarbībai starp dalībvalstī un iestāde tad varēs veicināt sadarbību starp dalībvalstī. Vēl izskanēja jautājums, kāds, kāds ir aģentūras pilnvaras, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā nav kompetenci, spēcīgi kompetenci šajā jomā, bet eh, te runa par sociālo jomu. Tas gan, mūs, eh, tas gan ir mūsu nodarbinātības ģenerāla direktorāta kolēģi pārziņā. Taču te ir runa par sadarbību. Ja mēs paraugāmies konkrēti uz uh, Ceļu transporta situācija ir atšķirīga. Mums ir ekskluzīvas kompetences Eiropas Savienībā šajā jomā, izteiktas kompetences, tātad te mēs valam, varam paredzēt arī nepārprotams skaidras kompetences, kas piekrīt šai iestādēji. Tā ir arī politiska izvēle. Tātad vispārīgāk, sniedzot atbildi Bilbao kundzei, es varu teikt, Es ņem vērā jūsu vēlmi. Padarīt šo aģentūru spēcīgāku, stiprināt tās kompetences, lai tā arī būtu iespēja kaut ko pieprasīt obligātā kārtā. Un tad arī sadarbībā ar parlamentu redzēsim, ko mēs panāksim. Paldies! Paldies, Liežo kungs! Vēl norisinās diskusijas. Tā ir, kā eh, transporta komiteja par šo lietu nespriedīs agrāk kā tikai septembrī. Tad mums ir daudz laika pārdomām. Lielas paldies komisija, ka eh, atvēlējāt mums savu laiku. Tagad būs pauze, jo mēs esam nedaudz apsteiguši paredzēto darba kārtību. Nu, pauze nebūs ilga. Just, uh, just 20 minutes. Tikai 20 minūtes. Just pour vous dire que après... Es vēlos jums sacīt, ieklausieties pulksten 11. Sanāks notiks aizslēgtām durvīm būs viedokļu apmaiņa ar mūsu komisāri Bučkundzi. Tas attieksies jautājumu par budžetu, par dažādajām mobilitātes pakotnēm tā tālāk. Tātad tas būs pulksten 11. šeit, šajā pašā telpā aiz slēgtām durvīm. Visi deputāti ir aicināti piedalīties. Tātad tiksimies pēc 20 minūtēm. Kamerā. Kamerā.